Συνεχίζουμε την συνεδρίασή μας. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια... Turpināsim sēdi. Nākamais darba kārtības punkts ir nolīgums par Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai padomas un komisijas paziņojumi. Eh, Pirmais runātājs ir eh, ministrs Lopes Garīgo. Jums vārds vārds uh, uzstāties komisi, uh, padomas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Šodien Atēnās trīs cilvēki gāja bojā. Viņi patiesībā zaudēja savas pirmās cilvēku tiesības, tiesības uz dzīvību. Tā ir uh, vardarbība, ko mēs simtprocentīgi nosodām. Spānijas prezidentūra uh, padomes vārdā vēlētos izteikt nožēlu un līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem. Un eh, šeit mēs runājam par cilvēku tiesībām, par pievienošanos cilvēku tiesību konvencijai. Un, kā es teicu, vienas no šīm pamattiesībām ir tiesības uz dzīvību un fizisko neaizskaramību. Eiropas Savienība ir saistīta ar cilvēku tiesībām un brīvībām, un uh, visos uh, tiesību aktos pastāvīgi ir atsaucis uz pamatiesībām un brīvībām. Un visi šie jautājumi ir uh, apvienot, apkopoti Lisabonas līgumā, un tas ir kā pavērsiena punkts, jo šajā līgumā pirmo reizi ir iekļauta uh, cilvēktiesību harta. Tas nosaka, ka šī, šīs tiesības ir saistošas visiem, un arī ir teikts, ka Eiropas Savienība un tās institūcijas uh, piedalās un pievienojas uh, cilvēku tiesību konvencijā. Tas ir uh, e, liet, apliecinājums cilvēku e, tiesību situācija Eiropas Savienībā mūsu virzībā uz cilvēku tiesību īstenošanu visās mūsu politikās. Un tādēļ Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgi ka procedūra ir uzsākta, lai tad, kad pienāks īstais brīdis, varētu parakstīt Eiropas cilvēku tiesību konvenciju un pieņemt Eiropas cilvēku tiesību tiesas jurisdikciju. Šī tiesa atrodas Strāsbūrā. Un eh, šeit mēs runājam par konverģenci, par tuvināšanos, par uh, nacionālo struktūru saskaņošanu uh, katrā valstī attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu un, un garantijām attiecībā uz šiem Eh, Eiropas Savienības tiesību aktiem un arī uz Eiropas cilvēku tiesību konvenciju. Bet eh, šajā procesā ir iesaistīta ne tikai Eiropas Savienība, bet arī citas valstis, kas nav Eiropas Savienības dalība valstīs. Un eh, es domāju, ka kulminācija šai procesā būs tas, ka Eiropas Savienība parakstīs šo konvenciju. 17. martā Eiropas komisija ir ierosinājusi uzsākt sarunas par pievienošanos konvencijai un padome dara visu iespējamo, lai šo darbu pātrinātu. Padome ir izveidota īpaša darba grupa šo sarunu vešanai ciešā sadarbībā ar komisiju. Padome uh, ir likusi akcentu uz astoto protokolu ar to saistītām pilnvarām un uh, runa par to, ka ir jārespektē Eiropas Savienība un tās institūcijas. Mums ir uh, jānodrošina, lai konvencijas tiesā darbotos Eiropas Savienības tiesnesis un arī, lai mēs būtu pārstāvēti ministru padomu sanāksmēs, kad tiek, ka notiek, uh, tiek izskatīti jautājumi par cilvēktiesībām. Uh, šīs debates notika martā, un mums ir jāpatur prātā, ko referenti ir norādījuši šai sakarā. Spānijas prezidentūra uzskata, ka mums ir pilnvaras vest sarunas ar Eiropas padomi. Šis process ir sarežģīts un tehnisks, un uh, tam ir vajadzīgs noteikts laiks. Un um, es ceru, ka drīz šis jautājums tiks atrisināts. Paldies. Tagad vārds komisārai Redingai. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie eh, deputāti. Mans kolēģis Olī Rēns jau ir izteicis komisijas vārdā līdzjūtību bojā gājušajiem Grieķijā, un mums ir tagad jācenšas uh, turpināt mūsu darbs, lai mēs pabeigtu cilvēktiesības aizsardzības sistēmas izveidi Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības pievienošanās Eiropas cilvēku tiesību konvencijai. Cil šis, šāda norma ir ierakstīta Lisabonas līgumā, un tas ir mūsu mērķis, kā to ļoti pareizi norādīja prezidentūra. Bet šī pievienošanās ir viens no četriem elementiem, uh, pamattiesību politikai, kura Eiropas Savienībā ir ļoti plaša un tālējoša. Pirmkārt, līdz ar Lisabonas uh, līguma spēkā stāšanos uh, pamatiesību hārta kļūst juridiski saistoša. Un šī hārta ir mo pasaulē modernākā uh, pamatiesību kodifikācija. Šeit ir runa par politiskām tiesībām, uh, Uh, un tiesisko paļāvību. Uh, šīs uh, tiesības ir noteiktas konvencijā, aptvērums ir tāds pats kā konvencijā, bet uh, harta iet tālāk. Mēs šeit uh, atrodam trešās uh, paudzes uh, tiesības, datu aizsardzība, uh, laba pārvaldība, bioētika un standartiem um, mm, ir jābūt vismaz tik augstiem kā konvencijā, bet dažos gadījumos arī augstākiem. Uh, kā Stokholmas programmas prioritāte ir cilvēku tiesību ievērošanas veicināšana, uh, E, veidojot Eiropā brīvības, e, drošības un tiesiskuma telpu. E, tas apliecina pilsoņiem, kādu nozīmi komisija piešķir cilvēku tiesību ievērošanas veicināšanai un stiprināšanai. Un visbeidzot ir pievienošanās cilvēku tiesību uh, konvencijai. Tas nozīmē, ka jebkurš uh, pilsonis, kurš uzskata, ka viņa tiesības ir pārkāptas, varēs iesniegt sūdzību pret Eiropas Savienību Strasbūras tiesā, un procedūra būs tāda pati kā sūdzību iesniegšanas gadījumā pret dalību valstīm. Politiskā jomā šī pievienošanās liecina par to, ka Eiropas Savienība atzīst konvencijas uh, lielo nozīmi cilvēku tiesību uh, nodrošināšana Eiropā, ne tikai Eiropas Savienībā. Pievienojoties šai konvencijai, Eiropas Savienība liek uh, savu svāru uh, kā atbalstu Strasbūras sistēmai. Tagad mēs savu tiesisko kārtību uh, pilnīgi un oficiāli pakļaujam šās tiesas kontrolē. Tas veicinās mūsu politikas uh, un apņēmības uzticamību gan uh, savienības iekšienē, gan ārpus tās. Komisija ir apstiprinājusi uh, mandātu Lisabonas līguma astotais uh, protokols uh, pieprasa virkni garantiju uh, attiecībā uz šo pievienošanos, jo Eiropas Savienības tiesību sistēma ir specifiska un komisija ņem vērā šīs prasības, un es šeit minēšu tikai divas no tām. Ir skaidrs, ka uh, Eiropas Savienības kompetence un pilnvaras ir definēti līgumos, un tos nevar uh, grozīt pievienošanās konvencijai. Un uh, pievienošanās uh, nolīgumā tas mums ir skaidri jānorāda. Tāpat uh, Eiropas Savienības pievienošanās nevar mainīt atsevišķu dalības, dalību valstu situāciju attiecībā uz cilvēku tiesību tiesu uh, vai to protokols vai atrunas. Ir jānodrošina, ka pievienošanās nolīgums rada saistības attiecībā uz konvencijas pamatprasībām attiecībā tikai uz Eiropas Savienības uh, institūcijām un veidojumiem. Mm, komisija domā par to, kā Eiropas Savienība varēs uh, glūdi uh, iekļauties uh, konvencijas sistēmā. Un uh, tomēr uh, šeit ir jāievēro divi nosacījumi. Pirmkārt, jāņem vērā Eiropas Savienības tiesību specifiskais raksturs. Tas ir jāsaglabā. Uh, jāsaglabā Eiropas Savienības tiesa un tās prerogatīvas. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Uh, ir izteikti interesanti priekšlikumi, proti, ka Eiropas Savienības uh, tiesa varētu iesaistīties tādu lietu izskatīšanā, kur tiek apstrīdēta Eiropas Savienības tiesību uh, akti bez iepriekšējas uzklausīšanas. Uh, šis priekšlikums ir tāds, ka nebūtu nepieciešams grozīt līgumus, un šeit šie jautājumi būtu uh, rūpīgi jāizdiskutē padomes darba grupā. Es zinu, ka Spānijas prezidentūra dara visu, lai šīs diskusija virzītos uz priekšu. Otrkārt, ir svarīgi risināt specifisko uh, Eiropas Savienības situāciju, ka uh, juridiskai personai mēs uh, kļūsim par līguma dalīb, uh, konvencijas dalībniecēm līdztekus uh, dalību valstīm. Tādēļ ir vir, nepieciešama virkne tehnisku adaptāciju konvencijai attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību aktiem. Un šeit ir nepieciešams saskaņošanas, jeb korespondences mehānisms, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības tiesību akti tiek īstenot dalību valstīs e, decentralizēti. Un Eh, tādēļ Eiropas Savienībai vai būtu jāspēj piedalīties kā līdzatbildētājai līdztekus dalību valstīm jautājumos, kas skar Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu. Eh, tāpat Eiropas Savienībai būtu jāpiedalās konvencijas uh, institūcijās līdztekus citām uh, parakstītāju pusēm. Šis ir jāievēro princips, ka jebku, katra juridiskā sistēma ir tiesā pārstāvēta, un tas arī ir saistīts ar kolektīvo garantiju sistēmu, ka katra konvencijas dalībniece ir iesaistīta šai procesā, tādēļ mums ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība pārstāvētu pastāvīgs tiesnesis, kas ir uh, ievēlēts eh, ja Eiropas Savienībā un kam būtu tādas pašas pilnvaras kā tā kolēģiem un kas piedalītos visu lietu izskatīšanā. Eh, tā pagaidu tiesnesis, kas izskatītu jautājumus tikai, kas saistīti ar Eiropas Savienības tiesībām, būtu nepieņemams risinājums. Ir eh, šajā gadījumā jāīsteno parastā konvent, apelācijas procedūra. Tas nozīmē, ka šis tiesnesis tiktu ievēlēts no trīs kandidātu sarakstu, ko iesniegtu Eiropas Savienība. Tāpat mēs uzskatām, ka Eiropas parlamenta deputātiem būtu jāpiedalās uh, Eiropas uh, padomas parlamentārā asamblējā, kad tiek ievēlēti tiesneši. Es gribētu pateikties deputātiem par atbalstu un par AFCO komitejas organizēto uzklausīšanu 18. martā. Spānijas prezidentūra šim jautājumam piešķir lielu prioritāti, un tādēļ esmu pārliecināta, ka sarunas mēs pievienošanos sāksim uh, šā gada rudenī un uh, komisija informēs uh, visās sarunu norisē parlamentu par sarunu procesu. Priekšsēdētājs kundze, es domāju, ka būtu lieki šobrīd uzsvērt, cik svarīgs jautājums pamatiesības ir Eiropai un cik svarīgs šis jautājums ir Eh, visā mūsu darbā. Un esmu pārliecināta, ka Eiropas Savienībai nebūs grūti izpildīt konvencijas eh, standartus, bet mūsu pievienošanās konvencijai stiprinās pamattiesību ievērošanu Eiropā, un šeit es domāju katru cilvēku, kas dzīvo Eiropā. Paldies, viceprezidenta eh, Tagad eh, runās, izteiksies cilvēki atbilstoši savai politiskajai grupai, EPP vārdā, Tautas partijas vārdā Gienakū kundze divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Es pilnībā atbalstu Lopes Garido kunga apgalvojumu Spānijas prezidentūras vārdā, un es arī atbalstu Redingas kundzes teikto un vēlētos apsveikt Gālas kundzi un Haudegī kundzi par viņu ziņojumiem un darbu, pateikties par darbu, kas ir ieguldīts to tapšanā. Un eh, runājot par šo konvenciju un protokoliem, tie paredz to, kas jau ir norādīts Lisabonas līgumā un paplašina cilvēktiesību aizsardzību uz visiem ES iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka pastāv visa Eiropas sistēma pamatbrīvību un tiesību aizsardzībai uz ko attiecas arī Eiropas cilvēktiesību tiesas darbs Strasbūrā. Tā tad pastāv ne tikai ārēja aizsardzība, bet arī Eiropas Savienībai ir ārēja struktūra, kas var sniegt starptautiska rakstura aizsardzību. Un tas var būt noderīgi, kad ir runa par trešajām valstīm, jo tas nozīmē to, ka Eiropas Savienība var panākt, ka šīs valstis ievēro cilvēktiesības. Debati par cilvēktiesībām un pamatrīcībām priekšsēdētāji sākusies laikā, kad trīs cilvēki, trīs darba ļaudis ir zaudējuši dzīvību mm, ekstrēmistu neadekvātās uzvedības dēļ demonstrācijā, kas tika rīkota, lai protestētu pret eh, Grieķijas valdības veiktiem pasākumiem ciņai ar ekonomikas krīzi. Uh, Es vēlētos paust savu līdzjūtību un gribētu norādīt, ka mūsu politiskā partija vēlas sniegt savu ieguldījumu demokrātijas aizsardzībā, lai nodrošinātu to, ka demokrātiskās institūcijas darbojas labi. Dāmas un kungi, mēs eh, pateicamies par mums piešķirtajiem līdzekļiem no partneriem, no SVF, un mēs apņemamies veikt vajadzīgās izmaiņas, lai mēs varētu pārvarēt krīzi Grieķijā. Mēs esam galvenā opozīcijas partija, un mēs uh, turpināsim sniegt savu devumu un uh, nodrošināt to, ka ekstrēmistu ietekme sabiedrībā tiek ierobežota. Paldies, Janaku kundze. Tagad sociālistu un demokrātu vārdā Hauregī kungs divas minūtes. Priekšsēdētāji. Jā, eh, vajag īsumā pateikt, par ko mēs te runājam. Es teiktu tā, ka pirmo reizi vēsturē mums būs tiesa, kas garantēs pamatiesības, cilvēktiesības, pamatbrīvības. Es teiktu, ka eh, faktiski gadījumos, ja, ja, ja, ja cilvēktiesības tiek pārkāptas, dalību valstīm jāķers pie saviem tiesību aktiem, bet tagad būs tiesa, kas visiem Eiropas iedzīvotājiem garantēs to, ka kopienas tiesību akti tiek piemēroti un ka katra dalību valsts ir ievērojusi minimālās garantijas, kas ir visa Eiropas jēdziena pamatā. Uh, Un e, šīs minimālās garantijas ir e, arī Eiropas vēsturiskās attīstības pamatā. Tā ir struktūra, kas civilizē, kas piešķir cilvēkiem cieņu, viņu pasargā viņu individuālo cieņu. Eiropa. Arī, arī valsts, kas tiek pārvaldīta ar likumu, garantē cilvēktiesības, un šī cilvēktiesība tiesa tagad dod Eiropai iespēju uh, Mm, formalizēt eh, šos noteikumus. Manuprāt, cilvēktiesību hārta ir viena no labākajām lietām, kas ir izveidota šajā jomā. Un es, es saprotu, ka ir virkne tehnisku sarežģījumu, lai eh, attīstība varētu notikt, bet eh, komisija ir rīkojusies efektīvi. Uh, Un eh, tagad mēs varam eh, produktīvi turpināt šīs sarunas. Es vēlētos personīgi pateikties Redingas kundzei par ieguldīto darbu. Tas bija efektīvs un ļoti saulaicīgi veikts. Arī Spānijas prezidentūrai es vēlētos norādīt, ka maijā plenārsēdē mēs eh, runāsim par parlamentu atbalstu šajā jautājumā un es ļoti ceru, ka arī jūs sekusiet, sekosiet līdz šīm Eiropai svarīgajām sarunām. Uh, Paldies! Vikstroms kundze divas minūtes liberāļu vārdā. Šī ir tēma, kas ir apspriesta jau ļoti ilgi, un tagad šī ES pievienošanās Eiropas eh, cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijai ir kļuvusi par īstenību. Uh, Un tas nozīmē, ka pamatbrīvība aizsardzība tiks pastiprināta un papildināta. Mūsu dalību valstu pilsoņi saņems labāko aizsardzību arī ar Eiropas Savienības procedūru palīdzību un cilvēktiesības tiks garantētas lielākā apmērā. Līdz ar Eiropas Savienības pievienošanos cilvēktiesību konvencijai tiks sniegtas labākas garantijas eh, neatkarīgai kontrolei attiecībā uz iedzīvotāju pamatbrīvību ievērošanu un cienīšanu. Tas ir ļoti svarīgs solis. Varētu domāt, ka Eiropā nemaz nav tādu cilvēku tiesību un brīvību pārkāpumu, kā tas notiek eh, citur pasaulē. Uh, Šeit ir eh, augstā vērtē turētas eh, cilvēciskās vērtības, ir eh, domas brīvība, ko paredz Lisabonas līgums un visas citas brīvības, uz kurām Eiropas Savienība regulāri atsautas un balstās, taču situācija nav tik vienkārša. Vienmēr ir dalība valstis, kas pārkāpj pamatbrīvības. Tas notiek arī Eiropas Savienībā. Uh, Un arī mēs eh, šeit parlamentā bieži vien pieļaujam šādu notikumu attīstību. Un eh, līdz ar to ir svarīgi, lai iedzīvotāju pamatiesības un pamatbrīvības patiešām tiktu aizsargātas arī ar šīs konvencijas palīdzību. Lieta ir tāda, ka mūsu dalību valstīm joprojām būs daudz darāmā, Mums ir jāizpilda mūsu mājas darbi un jārūpējas par savu pagalma tīrību. Un tikai tad mūsu mērķi kļūs par īstenību. Paldies! Paldies! Es lūdzu runātājus pieturēties pie atvēlētā runas laika. Un tagad eh, nākamais runātājs pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs uzskatītu cilvēktiesības par gana svarīgām. Taču ir arī instruments, par kuru man ir zināms, jo es vādu cilvēktiesību pamatkomiteju. Šodien es runāju ar Marokas parlamentu pārstāvjiem, un man bija prieks viņiem paziņot, kā Eiropas Savienība uzsver cilvēktiesību ievērošanas svarīgumu savā teritorijā, tā vietā, lai tikai mācītu kādas trešās puses. Un tādējādi mēs varam norādīt, ka Eiropas Savienības pievienošanās cilvēktiesību konvencijai parāda mūsu vēlmi analizēt pašiem savu rīcību un kontrolēt šo, rīc, kontrolēt šo rīcību neatkarīgi no tā, ko saka kādas trešās puses. Uh, Un mēs zinām arī, ka aktīvi darbojas uh, komisārs, kas ir atbildīgs par šo jomu. Eiropas Savienības uh, pievienošanās konvencijai neatrisinās visas problēmas, jo projām Eiropas cilvēktiesību tiesai būs ļoti daudz darba. Nepadarītā darba ir ļoti, ļoti daudz, un mums ir jālemj, ko darīt ar šo problēmu. Uh, Tāpat arī ir protokoli pret spīdzināšanu, rasismu, arī eh, tieslietu efektivitātes veicināšanu, ko vajadzētu pārakstīt Eiropas Savienībai. Zjobro kungs, eh, viena minūte, priekšsēdētāji dāmas un kungi, pievienošanās līguma pārakstīšana attiecībā uz pievienošanos konvencijai par pamatiesībām un brīvībām – ir lieta, kuras svarīgums ir diezgan ierobežots. Eiropas Savienība vienmēr ir uzskatījusi cilvēktiesību ievērošanu par standartu, un tas ir iestrādāts Eiropas Savienības tiesību aktos un atsevišķu dalību valstu politikas stratēģijās. Protams, fakts ir arī tāds, ka var izveidoties konkurence starp eh, Eiropas cilvēktiesību tiesu un Eiropas kopienu tiesu. Uh, attiecībā uz judikatūru, kas uh, radīsies. Visi šie faktori ir rūpīgi jāapsver, lai izvairītos no kļūdu pieļaušanas. Eiropas kopienu tiesas uh, judikatūra ir eh, tiks izskatīta Eiropas cilvēktiesību tiesā, un tas uh, ļaus eh, šai cilvēktiesību tiesai pārzināt arī es iestāžu darbu, un par to ir jāpadomā. Ir svarīgi arī apzināties, kā šīs abas tiesas darbojas. Paldies, lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto laiku, dāmas un kungi. Tagad mm, no bezparteiskiem deputātiem ar vaiku. Köszönöm szépen. Egyszerűen nem értem emberi jogokkal foglalkozni. Paldies. Man ir jāsaka tā, es nesaprotu citu viedokli, kas izskanēja. Kāda tad īsti būs pievienotā vērtība attiecībā uz iedzīvotāju pamat tiesībām un pamatbrīvībām, ja Eiropas Savienība pievienosies šim dokumentam? Arī tāda. Ļaujiet varbūt man izklāstīt dažus apsvērums, dažas sakarības, kas uh, varbūt eh, var radīt, eh, nav, nav pietiekami izklāstīts, var radīt pārpratums. Protams, pastāv instrumenti, Eiropas eh, cilvēktiesību konvencija, un tas nu ir dokuments, ko pārzina Eiropas padome. Un eh, iedzīvotāji var tādēļ atgriezties pie Eiropas eh, cilvēktiesību tiesas, saņemt eh, tiesisko palīdzību. Tāda iespēja pastāv, mēs visi to zinām, un šī iespēja pastāv joprojām. Visi Eiropas Savienības iedzīvotāji var izmantot šo iespēju, un es nezinu, vai šajā telpā atradīsies kāds, kurš uh, nepazīst kādu citu cilvēku, kas ir saskāries ar šo procedūru, arī, arī es varu vērsties šai, šajā cilvēktiesību tiesā, ja man valsts man nepalīdz. Tāpēc es gribu jautāt, kāda ir viss šis procedūras pievienotā vērtība. Jā, paldies. Turpināsim ar runātāju sarakstu. Gālas kundze divas minūtes. Paldies, eh, kolēģi, komisāre. Manuprāt, mēs esam piedzīvojuši svarīgus momentus, un arī šīs dienas debata ir ļoti svarīga. Pirms dažiem gadiem šis jautājums šķita neatrisināms, bet eh, tagad mēs jau runājam par komisijas mandātu, saskaņā ar kuru Eiropas Savienība tad varēs eh, pievienoties komisijai. Uh, Šis dokuments tika pieņemts pirms 60 eh, gadiem, un tas paredz to, ka mm, iedzīvotājs var eh, cīnīties par savām tiesībām, mm, tostarp arī ar pats ar savu valsti. Un mm, pamatiesības eh, ir saistošas, tas ir dokuments numur viens cilvēktiesību jomā, un šī konvencija pastiprina hartas spēku. Savukārt harta papildina konvenciju. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai eh, šī pievienošanās notiktu veiksmīgi. Un, protams, ir jautājums par to, kāda būs pievienošanās eh, vērtība iedzīvotājiem Eiropas Savienībā. Un te, nu, es gribu teikt, ka jālūdz padome un komisija, lai tās saruna gaitā darītu visu iespējamo, lai pievienošanās šai konvencijai patiešām radītu pievienoto vērtību Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Varbūt eh, tā vietā, lai radītu vienkārši pārāk lielas cerības. Un mm, vēl ir svarīgi jautāt, kādas būs šo abu, kādas būs atsevišķu tiesu savstarpējās attiecības. Arī tāpat ir svarīgi, lai cilvēku tiesību tiesa tiktu reformēta līdztekus tam, ka Eiropas Savienība pievienojas šai konvencijai. Pievienošanās ir eh, vēl nebijis eksperiments, taču tam nevajadzētu nozīmēt to, ka tiks apdraudētas jau labi funkcionējošas sistēmas. Iedzīvot svarīgi, lai iedzīvotāji varētu piekļūt institūcijām, kas, kas, kas jau šobrīd ir viņu rīcībā, un, un mēs nekādā gadījumā nedrīkstam pārsteigties savā rīcībā. Manuprāt, mēs šobrīd piedzīvojam ļoti svarīgu momentu, mēs esam izvēlējušies pareizo ceļu, un es vēlētos lūgt komisiju un padomi lai tās atbalstītu šo iniciatīvu un arī uh, piešķirt mandātu. Lielas paldies! Kingai Gālē saka priekšsēdētājs. Nākamā runātāja. Gribēju teikt vienu lietu jums, jūs esat pirmā ungāra kolēģi, saka priekšsēdētājs ko esmu sastapis kopš brīža, kad uzzinājāt, ka mūsu kolēģi Palšmit tik ir, ir ievērēta par spīķeri Ungārijas parlamentā. Mēs, protams, mums, protams, pietrūkst šī kolēģi, bet lūdzu nododiet viņam, šim Paulu Šmita kungam, mūsu apsveikumus un domāju, ka viņš būs lielisks Ungārijas parlamenta priekšsēdētājs. Tagad tālāk došu vārdu Flašikovai Benovs kundzei, lūdzu. Paldies! Arī es gribētu apsveikt mūsu ungāru kolēģus ar šīm lieliskiem ziņām, bet nu atgriezīsimies pie tēmas. Lai arī, visas, dali, lai arī daudz dalībvalstis jau ir pievienojušās šai cilvēktiesību konvencijai Eiropas Savienības, kā juridiskā veseluma pievienošās būs nevien tikai jauna dimensija cilvēktiesība aizsardzībā Eiropā, bet tā būs arī tīri juridisks un politisks signāls par to, ka vēlamies spēcināt saikni starp Eiropas Savienību un Eiropu kopumā un Eiropas padomas darbu. Līdz ar iestāšanās vienošanos Eiropas Savienībai vajadzētu pieņemt arī attiecīgos attiecīgo sociālo hārtu. Es domāju, ka tas būtu ļoti labs solis uz priekšu. Eiropas Savienības politiskā pārstāvniecība Eiropas padomas struktūros arī ir viens no jautājumiem, kas izvirzījies priekšplānā debatējot par šo pievienošanos konvenciju. Es domāju, ka, protams, ir vērtīgi to apsvērt, bet es domāju, ka tas būs ļoti sarežģīts jautājums. Pilnīgi piekrīt jūsu entuziasmam, var tam pievienoties un gribu pateikties padomē par visu, ko te darījuši lietas labā, bet tāpat laikā šis process pilnīgi noteikti būs grūts un sarežģīts un prasīs vēl ļoti daudz darba. Paldies, Benovs kundzē, saka priekšādātājs. Tālāk uz vienu minūtu došu vārdu Migaļskī kungam. Paldies, paldies priekšādātāji. Eiropas Savienības pašos pamatos ir respekts pret cilvēktiesībām. Tas ir viens no svarīgākajiem, būtiskākajiem šī visu iestādījuma aspektiem, bet man šķiet šobrīd, ka mēs pārāk daudz runājam par cilvēku tiesībām mūsu pašu pilsoņiem. Benevs kundze to teica, Vikstrēms kundze to teica. Es domāju, ka mēs nedaram pietiekam daudz no tā, par kur runāja Hautals kungs. Hautals kundze, respektīvi, nepieciešamība pārliecināties, ka cilvēktiesības tiek ievērots arī ārpus Eiropas Savienības. Man liekas, ka šai jomā Eiropas Savienība nedara pietiekami. Tāpēc augstu vērtē Eiropas Savienības pievienošanos konvencijai, jo domāju, ka tādā veidā nonāksim pie lielākas konsekvences savā rīcībā, aizsargājot cilvēku tiesības un īstenojot cilvēku tiesības visā, uh, visā pasaulē. Ir vērts atcerēties. ka nedrīkst nekādā veidā ierobežot uh, pamatbrīvības. Uh, un tāpēc priecājos, ka šīs debatas iesaist arī akadēmiķus. Bet tāpat laikā šis jautājums ir tik nozīmīgs, ka te vajadzētu iesaistīt eh, gan deputātus, gan arī tiesnešus. Paldies kolēģim, saka priekšsēdētājs. Tālāk vē, Angelikai Vērtmanai došu vārdu. Jā, paldies, dārgie kolēģi. Lisabonas līguma sastajā pantā paredzēts, ka Eiropas Savienība. Uh, Mm, pievienosies eh, šai konvencijai, kas nozīmēs arī Eiropas Savienības pamatiesību aizsardzības sistēmas uzlabošanu. Šī konvencija ir ļoti svarīga Eiropas iedzīvotāju pamatiesību un brīvību aizsardzībai un piedarība šai tiesību sistēmai. Eiropas Savienībā pasargās iedzīvotāju tiesības, eh, viņi iegūs vēl vienu tiesisku instrumentu gadījumos, kad viņu tiesības tiks pārkāptas. Uh, Es uzskatu, ka es pievienošanos šai konvencijai ir ļoti svarīga, jo tādā veidā mēs varēsim apzināties, ka uh, šo vērtību sargāšana ir pastiprināta un arī Eiropas Savienības loma ārējās attiecībās tiks pastiprināta. Paldies! Paldies, kolēģi, saka priekšsādātājs. Tālāk uz divu ar pus minūtēm došu vārdu Traškovskī kungam. Paldies, priekšsādātāji! Pirmām kārtām gribēju pateikties arī referentiem Kingai Gālai Un ja Regi, Atondo jau Regi kungam, un paldies, protams, arī padomē par darbu, ko esat ielikuši šajā eh, pievienošanās posmā. Ir svarīgi, lai Eiropas Savienība pievienotos cilvēktiesību konvencijai, par to esam runājuši jau iepriekšējos desmit gadus. Tik paust ļoti daudz bažas par to, ka būs notiks tāda kā konkurences sacensības starp Eiropas kopienu tiesu un Eiropas padomi ka mēs faktiski nonāksim pie problēmām tajā brīdī, kad tiks dalīta jurisdikcija. Bet nē, Eiropas kopienu tiesas autonomā status eh, tiks apšaubīts. Tāds bija tādas bija bažas, bet nu mēs redzam, ka esam nonākuši pie situācijas, ka abas šīs tiesas faktiski būs viena otru papildinošas. Un mēs šobrīd darām visu iespējamo, lai novērstos no lai izvairītos no kaut kāda veida problēmām, jo šīs sistēmas abas paredzētas, lai aizsargātu cilvēktiesības. Tils saskaņā ar nesenajām tendencām eh, Eiropas kopiena tiesa faktiski pat izmanto Strasbūras tiesas eh, precedenta tiesību normas. Un šīs sistēmas var līdzās pastāvēt, un tās nerada nekādu sacensības tavā starpā. Līdz ar to bažas ir kliedētas nesenajā lēmumā, uh, lietā par Bosforu Eiropas kopienu tiesa teica, ka nav vērts no jauna izskatīt. E, Eiropas cilvēktiesība tiesa teica, ka nav nepieciešams šo lietu izskatīt no jauna, jo Eiropas saimnības tiesība akti jau paredz pietiekamu cilvēktiesību aizsardzību. Un tad jautājums ir tāds, ko arī uzdev arī šie citi kolēģi, kāpēc ir vajadzīgas abas? Jā, es jums varu atbildēt ne tikai simboliski iemeslu dēļ, bet arī tāpēc, ka līdz ar to visa šī cilvēktiesība aizsardzības sistēma Eiropas Savienībā kļūs vēl ticamāka, spēcīgāka mūsu pilsoņu acīs. Un šie pilsoņi varēs tikt aizsargāti arī no Eiropas Savienības rīcības kā tādas, ne tikai no dalību valstu rīcībām. Ja runājam par eh, tiesību aktu pārskatīšanu, tajos gadījumos, kad, piemēram, runājam par to, ka kāds cilvēks nevar kandidēt uz, uz parlamentu, tad tādā gadījumā šāda veida jaunai tiesai būs lielāka lielāks svars, lielāka nozīme. Tas uzlabos cilvēku tiesību aizsargāšanu un e, nevis apdraudēs šo sistēmu. Un tieši tāpēc es domāju, ka šeit nevajadzētu vairāk nodarbo, tik daudz nodarboties ar valstu savstarpējo ap, apsūdzību iesniegšanu par kaut kādu saistību neizpildu, bet drīzāk uh, skatīties plašākā mērogā. Un visbeidzot, es gribētu pateikties Eiropas komisijai par to, ka tā ir izveidojot cilvēktiesību ģenerāla direktorātu. Kā students savā laikā lasīja Džo Vailers rakstus par uh, to, kā tas, uh, kā jāsargā cilvēktiesības, un tad tur tik teikts tā, ka varam darīt visu, ko cilvēktiesību aizsardzības somā, varam pieņemt visādus tiesību aktus, bet ja tie netiek īstenot, tad nevaram cilvēktiesības nodrošināt, un tāpēc paldies jums par to, ja jūs kā komisija tad varēsiet šo tiesību aktu īstenošanu tad arī uzraudzīt. Paldies! Paldies kolēģim, saka priekšsēdētājs. Tālāk došu vārdu Sogorkungam uz divām minūtēm. Paldies! Man ir liels prieks par to, ka Eiropas Savienība pievienojoties eh, vienam no galvenajiem Eiropas cilvēktiesību dokumentiem ir spērus turpmāku soli eh, vienotas Eiropas veidošanā, un es eh, uzskatu, ka mēs kļūsim gan stiprāki, gan arī attīstīsimies cilvēktiesību aizsardzības jomā, bet mēs nedrīkstam aizmirst to, ka Eiropas Savienības padome arī ir svarīga šajā aizsardzībā, un tāpēc es uh, gribētu aicināt arī komisiju iesaistīties padomas darbā un uh, veicināt uh, pievienošanos, lai mēs tādajādi varētu Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma kvalitāti paaugstināt cilvēktiesību jomā. Mēs ceram, ka Eiropas Savienība tādā veidā patiešām būs izveidojusi drošības, tiesiskuma un uh, cilvēktiesību telpu. Un uh, cilvēktiesība aizsardzības jomā mums ir uh, jāņem, mm, jāpievērš īpaša uzmanība arī mazākumtautībām, mazākumtautību valodām, mm, nacionālo mazākumtautību aizsardzībai. Uh, Šī vienošanās nosaka minimālos standartus minoritāšu aizsardzībā. Visas Eiropas Savienības dalību valstis ir arī ir arī Eiropas padomas dalību valstis un ir parakstījušas šos dokumentus un ratificējušas. Līdz ar to Eiropas Savienības eh, tiesību aizsardzības telpu var paplašināt pārņemot šo dokumentu. Pateicos. Kolīgā. Paldies kolēģim, saka priekšādātājs. Ar to runātājs saraksts ir noslēdzies. Un varam pāriet pie brīvā mikrofona procedūras. Seši deputāti pieteikušies lai izteiktos un lai arī procedūrā teikts, ka maksimāli varam dot vārdu pieciem runātājiem, došu, došu, tomēr došu vārdu visiem sešiem. Bet tāpēc tomēr gribētu lūgt deputātus pārliecināties, ka jūs ievērojat uzstāšanās laiku, citādi man nāksiet jums atņemt mikrofonu. Tālāk Bašesku kundze. Paldies priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Lisabonas līgumam stājoties spēkā Eiropas Savienībai ir jākļūst par Eiropas cilvēktiesību aizsardzības konvencijas dalībnieci. Līdz ar to Strasbūras tiesa varēs aizsargāt cilvēku tiesības arī attiecībā pret Eiropas Savienības iestāžu darbību. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, tīpaši tāpēc, ka dalību valstis savu lielāko daļu kompetenci jau ir nodevušas Eiropas Savienībai. Luksemburgas uh, tiesa tomēr būs vienīgā augstākā tiesa attiecībā uz visiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, tātad Eiropas kopienu tiesa, domāju runātāji. Ļoti daudz valsts ir parakstījuši šo konvenciju. Toreiz mēs parakstījām, man valsts parakstīja to jau 93. gadā. Saskaņā ar Rumānijas 20, eh, konstitūcijas 20. pāntu tika paredzēts, ka starptautiskās eh, ar cilvēktiesībām saistītie tiesību akti, ko parakstījusi Rumānija, eh, ir augstāki par nacionāliem tiesību aktiem. Un tas ir ļoti labi. Paldies. Tālāk te Boidīkungs. Paldies, priekšādātāji. Komisāre, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai Eiropas padome arī funkcionalitātes ziņā uh, tiktu labi kontrolēta no citas struktūras puses, lai aizsargātu cilvēktiesības un mazākumtautību tiesības Eiropā. Eiropas padome ir izveidojusi labi funkcionējošu sistēmu, taču politiskais svārs ir Eiropas Savienības pusē. Es tāpēc gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, par ko jau runāja Gālas kundze, proti par precedenta tiesībām, par judikatūru, kas uh, Šeit ir runa par līdzekli, kas, eh, kas, kas, eh, kas principā ir svarīgs šajā ietvar nolīguma kontekstā. Mēs nedrīkstam aizmirst eh, to, ka Eiropā 6 līdz 8% iedzīvotāji ir mazākumtautības. Bilbao kundze tālāk. Paldies, priekšādātāji! Gribēju tikai apsveikt referenti ar ļoti būtisko darbu, ko tā paveikusi strādājot pie šī dokumenta, runājot par institucionālajiem aspektiem, kas izriet no pievienošanās šai konvencijai. Eh, bija ļoti sarežģīts darbs. Pirms 30 gadiem komisija un parlaments apstiprināja rezolūciju, kas jau runāja par šo pašu pievienošanos. Un tagad Eiropas Savienība kļūs vēl kompleksāk, sarežģītāk, tie ir 27 dalību valstis, un mēs pievienosimies šai konvencijai. Šis uh, pievienošanās pamatā ir politiska kohēzija un kopējā juridiskā identitāte šai Eiropas Savienībai. Krīzes uh, gadījumā mums ir problēmas, nenoliedzami, bet tāpat laikā mēs varam aizsargāt cilvēktiesības, jebkuras pamatbrīvības, jebkāda veida situācijā, un tas ir galvenais iemesls, kāpēc, uh, kā iet uz demokrātiju, kā nodrošināt panākumus un tieši tāpēc pilnībā jāatsakās no jebkāda veida vardarbības. Jo, kā jūs zinat, tieši miesa ir šie Eiropas projekta pašos pamatos. Tam jābūt mūsu vadošajai zvaigznē. Un tāpēc tiešām gribēju paust solidaritāti upuriem, kas gābojā Grieķijā bankā. Paldies, saka priekšādātājs, nākamais runātājs. Eiropas konvencija par cilvēktiesību aizsardzību un pamatbrīvību aizsardzību ir dokuments, kas kalpo kā pīlārs cilvēktiesību aizsardzību aktos starptautiskā mērogā. Un tas iedrošina, tas dod iedvesmu uh, Eiropai kopumā daudzus gadus. Eiropas padomu ir darījis savu darbu aizsargājot vājākā, vājākos. Un tomēr pavisam nesen virkne lēmumu, kas tika pieņemta šai tiesā, noveda pie jautājumu zīmēm. Pie tā, ka nākas apšaubīt šo darbu pavisam pagājuši gadu, eh, bija tika organizēta arī opozīcija pret kādu no lēmumiem, ar kuru tika aizliegts eh, krustu izlikšana publiskās vietās. Un Eiropas Savienība pievienojoties šai konvencijai tomēr uh, varētu uzsākt eh, debates, saka Kurskijkungs, lai pārliecinātos, ka šāda veida nepareizas, nepareiza izpratne par cilvēktiesībām netiktu tālāk īstenot. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Kalinovskī kungam vārds. Priekšādātāja kungs. Eiropas parlaments daudzkārt ir pieņēmis rezolūcijas nosodot cilvēktiesību pārkāpumus visā pasaulē. Un tomēr jāatzīst, ka mēs, Eiropas Savienība, nespējam risināt cilvēktiesību pārkāpumus paši savās dalību valstīs. Pavisam nesen Lietuvā ētikas komiteja no, izteica nosodījumu mūsu kolēģimi kolēģie Tomaševskim par jautājumu uzdošanu Barozu par minoritāšu tiesībām. Es nezinu, vai pievienošanās šai cilvēktiesību konvencijai palīdzēs šo situāciju atrisināt, jo man liekas, ka mums vajadzīgi daudz augstāki standarti minoritāšu aizsardzībā, nekā to paredz pat uh, kopējais nolīgums par minoritāšu tiesību aizsardzību. Paldies, saka priekšādātājs, paldies! Tālāk došu vārdu papa Nikolau kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Pri... Pirmām kārtām gribēju paust līdzjūtību šiem šo trīs upuru tuviniekiem. Viņi gāja bojā mierīgas demonstrācijas ietvaros. Viņi bija cilvēki, kas vēlējās gaišāku nākotni. Un lūk, ja pieslēdzās pretdemokrātiski elementi, vardarbīgi elementi, kas šīs dzīvības arī izdzēs. Tā ir traģiski ironija, dāmas un kungi, ka tieši šodien mēs runājam par Eiropas Savienības eh, cilvēktiesība aizsardzības sistēmas paplašināšanu un izvēršanu. Ko Eiropas Savienība grasās panākt pievienoties šai konvencijai, pat ja Strasbūras tiesa darbotos adekvāti. Ja vēlamies pārliecināties, ka cilvēki tiek aizsargāti, ka viņi ir šīs Eiropas pats sirds un dvēseli, tad tādā gadījumā mums vajadzētu izte, runāt par solidaritāti. Solidaritāti starp dalību valstīm, starp tautām, starp cilvēkiem, un Grieķijai tā šobrīd ir vajadzīga. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nu, un tagad esam noslēguši debatas arī privā mikrofona procedūras ietvaros un došu vārdu padomas pārstāvim Laupezam Garrigo, Garrido. Paldies! Muchas gracias, señor presidente. Casi todos los eh, eh diputados. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, uh, deputāti, kas uzstājās, pauda atbalstu Eiropas Savienības uh, pievienošanās procesam uh, konvencijai. Es gribētu minēt tomēr divas uzstāšanās, kur uh, izskanēja tāda nevēlēšanās vai pat uh, protests pret Eiropas Savienības pievienošanos šai konvencijai. Šeit uh, uh viens deputāts teica, ka tas nemaz nav nepieciešams. Vai arī, ka tas ap, apdraud um, uh, Eiropas Savienības kompetenci. Es gribu un. Uh, par uh, kompetencēm. Uh, Lisabonas līguma 8. protokolā ir noteikts, ka Eiropas Savienības institūciju kompetenci nekādi neietekmē tiesas, uh, cilvēktiesību tiesas kompetence. Ir uh, kopīgas īstenošanas procedūra Eiropas Savienība plus dalību valsts, ja kāda lieta pret kādu dalību valsts tiek izskatīta Strasbūras tiesā. Tātad šeit ir uh, kopīgas īstenošanas procedūra. Bet uh, pirms uh, vēršanās uh, Eiropas cilvēku tiesību tiesā Strasbūrā ir uh, jāvēršas Eiropas kopienu tiesā Luksemburgā. Līdz ar to šeit netiek ierobežota Eiropas Savienības uh, kompetence. Šeit vienkārši izskatīts tiek jautājums par to, vai Eiropas uh, cilvēku tiesību konvencija un cilvēku tiesību normas ir pārkāptas vai nē ja kāds uh, vēršas uh, Strasbūras uh, tiesā pret kādu dalību valsti. Protams, dalību valstīm ir atšķirīgas kompetences no Eiropas Savienības. Tagad Eiropas Savienības kompetenču vai pilnvaru apjoms ir pieaudzis, tiek uh, apstiprināti ir uh, apstiprināts regulas, direktīvas, citi tiesību akti, kas var pārkāpt uh, individu cilvēktiesības un uh, cilvēktiesību konvenciju. Tādēļ ir nepieciešama institūcija, kurā var vērsties pret šādiem pārkāpumiem. Uh, dalību valstis ir parakstījuši šo konvenciju, tādēļ pret, var iesniegt sūdzības pret dalību valstīm, bet e, ja Eiropas Savienība būs parakstījušie konvenciju, tad varēs vērsties arī pret Eiropas Savienības lēmumiem Strasbūras tiesā. Tas ir pozitīvs solis visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Eiropas cilvēku tiesību konvencija, uz kuras pamat darbojas Eiropas cilvēku tiesību tiesa, ir gandrīz tikpat sena kā Romas līgums, kur, kurš ir uh, līdz pamats Eiropas uh, Savienībai savā laikā. Uh, Eiropas uh, Savienības dalībvalstīs darbojas konstitucionālās tiesas, uh, un ir izveidojusies kopīga judikatūra cilvēku tiesību jomā, un arī šīm tiesām būs jāsodarbojas ar Luksemburgas tiesu šajā jomā. Mēs šeit runājam ne tikai par Eiropas Savienības pilsoņu tiesību aizstāvību, bet arī par to cilvēku tiesībām, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi, kuri uh, Uh, bet kuri pastāvīgi dzīvo Eiropas Savienībā, jo konvencijā ir uh, noteikts, ka neatkarīgi no uh, pilsonības ir jārespektē cilvēku tiesības. Tas nozīmē, ka tiek uh, nodrošināta aizsardzība trešo valstu pilsoņiem, kas dzīvo Eiropas Savienības teritorijā. Un uh, Um, esmu dzirdējis uh, no uh, deputātiem uh, atbalstu tam, ka tiek apstiprinātas komisijas pilnvaras vēst sarunas. Eiropas parlamentā notiks īpaša sanāksme, lai šo jautājumu apspriestu. Tas iespējams tiks apspriests plenārsēdē. Mēs pie šā jautājuma aktīvi strādājam. Uh, Spānijas prezidentūra vēlētos, lai šis pilnvars tiktu apstiprināts balstoties uz jauno dokumentu, ko komisija ir sagatavojusi. Mēs uzskatām, ka tas ir labs pamats sarunu vešanai ar Eiropas padomi, un mēs uzceram, ka uh, ies, iekšlietu un tieslietu ministri šīs pilnvars apstiprinās 4. jūnijas sanāksmē. Paldies uh, Lopesam Garīgo kungam, tagad vārds Redings kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms gribētu norādīt, ka es pilnībā atbalstu prezid Spānijas prezidentūras pārstāvja sniegto atbildi deputātiem. Uh, es neatkārtošos, jo man atbildi būtu pilnīgi tāda pati. Es tikai vēlētos pateikties deputātiem, kuri uzstājās debatēs, paušot atbalstu uh, tam, uh, ka pamattiesības un cilvēktiesības atrodas mūsu savienības pamatā un ir jānodrošina šo tiesību ievērošana katram pilsonim. Tas būs Uh, progress, un tas liecinās par Eiropas Savienības patiesām vērtībām. Es īpaši gribētu pateikties abiem referentiem, kur ir uh, padarījuši lielu darbu, uh, veicinot to, ka parlaments atbalsta sarunu vešanas uh, pilnvaru pamatu bet tas ir tikai sākums, jo tālāk ir jāved sarunas. Un šīs sarunas uh, droši vien prasīs daudz laika, un kad šīs sarunas būs pabeigtas, tad būs jāuzsāk ratifikācijas process. Priekšsēdētāja kungs, es paredzu, ka man vēl bieži ar lielu prieku būs jāatgriežas uh, parlamentā, lai informētu jūs par uh, to, cik tālu mēs esam tikuši, kādi ir, uh, kādas ir problēmas, kādi risinājumi ir rasti, un esmu pārliecināta, ka deputāti mums palīdzēs, lai sasniegtu mūsu kopīgo mērķi, vērtību un tiesību Eiropu. Katrā gadījumā tas būs arī mums liels prieks, viceprezidents kundze. Nākošais darbs.